Mes chers collègues, bonjour! On va faire ça. Dargie kolēģi, labrīt! Allez, bonjour tout le monde! Labrīt visiem! Vous avez l'air un peu énervé ce matin. Voilà. Nu, jūs tādi nedaudz nervozi izskatāties. Bet labi, tagad visi nomierinās. Nu, Zaliekungs, kā jums iet? Viss ir kārtībā, lieliski. Bet, nu, sauli jūs tā kā neatvedāt mums. La communication de la présidente sur... Priekšsēdētājs paziņojumi par koordinātoru pieņemtiem lēmumiem. Dārgie kolēģi, kā jūs zināt, mums bija vasaras brīvdienas. Vārdsākot lēmumus koordinatoru lēmumus. Varat atrast jums izdalītajās mapītēs, visiem izdalītas kopijas, lēmumi tika pieņemti vakar, un, ja nebūs iebildumu līdz pulksten 12.30, lēmumus uzskatīsim par pieņemtiem. Bet runājot par citu komitējai svarīgu jautājumu - mobilitātes pakotne darbie kolēģi! Pirms vasaras brīvdienām plenārsēdē tika noraidīti trīs komitejas priekšlikumi par mobilitātes pakotni sociālajiem aspektiem. Šī pakotne tika mm, atkal virzīta uh, šajā komitejā atkal izskatīšanai. Runa ir par svarīgiem priekšlikumiem, par starptautisko transportu. Uh, bet arī par braucēju darba apstākļiem. Tad runa ir par ļoti svarīgiem aspektiem, nosūtītiem mm, vadītājiem, braukšanas laikiem, atpūtas laikiem un piekļuvi arī kabotāžas tirgumu. Trīs referenti - Vandekampa kungs, Kilanens kundze un Ertuga kungs saņēma TRAN komitejas uzdevumu. Nodarboties ar šiem priekšlikumiem un uh, izdomāt turpmākus pasākumus. Vakar trīs referenti mums ziņoja, proti koordinatoriem ziņoja, kā notikušas uh, dziļas konsultācijas ar uh, ekspertiem, kolēģiem, un viņi uzskata, ka ir pienācis laiks atkal prezentēt šos priekšlikumus plenārsēdē. Nu, tagad mēs sāksim balsot. Paskatīsimies, vai mums ir kvorums balsošanai, jo es redzu, ka ne visi kolēģi ir ieradušies. Pārbaudīsim, sākam balsot. Visiem ir uh, balsošanas kartes. Vīmvandi Kampakungs, lūdzu, nesteidzieties. Mēs uh, jūs gaidīsim, autobus nekur neaizies, šodien mūs gaida vilciens. Un vispār transports ir mūsu rīcība. Es uh, redzu, ka ir pietiekami daudz cilvēku, kas uh, gatavi balsot. Balsošana ir paredzēta gara, tā kā jāsāk. Sāksim ar Gezīnas Meisneres ziņojumu par direktīvas priekšlikumu, kas skar ostu iekārtas atkritumu, kuģu atkritumu pieņemšanai. Sākam balsot. 85 par pret atturas. Nav skaidrs. Pārbaudam. Sākam balsot. EPP viena balss pa daudz. Kā kuna kungs tiek uzup, uzupurēts. Bet labi, atvainojiet kuna kungs. Sākam Balsot, beidzam balsot, noraidīts. 86 par pret atturas pieņemts. Peš 9 par pret atturas pieņemts. Piektais grozījums par pret atturas pieņemts. Vēlaties pārbaudīt? Labi. Grozījums 5. Sākam balsot. EPP. Kūna kungs, kas notiek? Jūs nobalsojat? Kāds ir ieradies par vēlu? Kas notiek, lūdzu? Dariet kaut ko lietas labā. Mums joprojām viena balss pa daudz, nē, tagad viss ir kārtībā, labi. Par piekto grozījumu beidzam balsot ir pieņemts. 21. NV par, pret, atturas, pieņemts. Peš 10 par, pret, atturas, pieņemts. 7. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 96 par, pret, atturas atturas, nav skaidrs. Sākam balsot. 96, beidzam balsot. Noraidīts. 98 par, pret, atturas, pieņemts. 99 par, pret, atturas atturas pieņemts. Desmit. Pārbaudīsim. Sākam balsot par 99. Je ferme le vote. Beidzam balsot. 99. ir pieņemts. Paldies par uzticēšanos. Desmit par pret atturas noraidīts. 100 par pret atturas pieņemts. Peš 13 par pret atturas pieņemts. Divi identiski 6 un 23. Ko jūs vēlaties pārbaudīt? Peš 13. Pārbaudām. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts, nu, nē, kāds man te nevēlas uzticēties. Jau kuru reizi jūs mani testējat. Un tagad identiski 6,23 par. Pret. Atturis. Pieņemts. 7 par. Pret. Atturis. Noreidīts. NV24 par pret atturas pieņemts. Mutisks grozējums. Lūdzu, Meisneres kundze. Es uh, vēlos uh, pārdefinēt, um, tur, kur runa ir par uh, atpūtas zveju, un tur runa ir par kuģiem uh, no uh, 2,5 metriem līdz 24 metriem Un uh, runa ir par sporta vai atpūtas kuģiem, kas nav komerciāli kuģi. Lūk, um, tas ir no citas direktīvas formulējums, ko es vēlos uzņemt šeit. Vai kāds ir pret šo mutisko grozējumu? Neviens nav pret. Nu, tad balsojam par, pret, atturas. Ir pieņemts. Vēlaties pārbaudīt? Par Mēsneras kundzes mutisko grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Ir pieņemts mutiskais grozījums. Deviņdesmit trīs tagad par. Pret. Atturas. Pieņemts. Pārbaudīsim. Pārbaudīsim. Sākam balsot. Beidzam balsot. EPP joprojām par daudz balsu jums ir. Tagad ir labi. Beidzam balsot. Ir pieņemts Vim Vandekampa kungs. Um, vajadzēja man uzticēties. Dariet tā!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 Sākam balsot. 115. 115. Beidzam balsot. Ir pieņemts. 117 par pret atturas noraidīts. Otrais kompromiss par pret atturas pieņemts.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 NV20 par pret atturas. Nav skaidrs, pārbaudīsim. Sākam balsot par NV20. Beidzam balsot. Noraidīts. Kas notiek Vandālēna kungs šorīt? 87 par. Vim Vanda Kampa kungs lūdzu. Nebūtu labi nerunāt ar kaimiņiem balsošanas laikam. 87 par, pret, atturas. Pieņemts. Paldies, Grapīnī kundze, ka sekojat līdzi tam, kas notiek. 88 par Nē, atvainojiet, saka priekšsēdētāji. NV21 par pret atturas pieņemts. Trīs balsojumu blokām līdz 149. tagad par pret atturas noraidīts. NV31 par pret atturas noraidīts. 31, 32 un 150 tagad nākamais balsojums blokā. Viss ir noraidīts. Un tagad NV35, 177, 151 atkal blokā par pret atturas noraidīts. Labi, mēs pārbaudīsim. Nav nekādu problēmu, mums ir laiks. Beidzam balsot. Ziniet, ko? Ir noraidīts. Es jau neko nesaku. Ceturtais kompromiss par, paret, atturas, pieņemts simtum.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 178 par pret atturas pieņems. Pārbaudīsim. Nu, labi, pārbaudam. 178. Visi nobalsojuši. Beidzam balsot. Ir pieņemts. uzticēties kā jūsu apdrošinātājam. 179 par pret atturas pieņemts NV36 par pret atturas pieņemts. Piektais kompromiss par pret atturas pieņemts. NV37 par pret atturas pieņemts. NV38 par pret atturas pieņemts. Simt dažādi balsojumi 188 līdz 197, viņi visi ir identiski. Balsām blokā par pret pret, atturas. Nepārbaudīsim, es nesapratu, kas te notika. Sākot ar 188 līdz 197, visi identiski. Visi saprata, kas notiek. Uzmanīgi. Mēs beidzam balsot tagad. Mēs beidzam balsot. ir pieņemts. Tagad 231. par pret atturas pieņemts. 208. par pret atturas norēdīts. 10.32 par pret atturas sociālisti vispār vairs nebalso. 10.32 par pret atturas pieņemts. 200. Jā, 209. 209 par pret atturas pieņemts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 Divi identiski. 234, 235 par. Pret. Atturas. Pieņemts. 236 par. Pret. Atturas. Pieņemts. Divi identiski. 237, pēc 25 par. Pret. Atturas. Pieņemts. 238 par. Pret. Atturas. Pieņemts pieņemts. 239 par pret atturas pieņemts. 240 par pret atturas noraidīts. 241 par pret atturas noraidīts. 200 241 pārbaudīsim. Sākam balsot. Beidzam balsot. 241 ir noraidīts. 242 par. Pret. Atturas. Pieņemts. N42 par. Pret. Atturas. Pieņemts. Trīs identiski. 43, 44, 45 par. Pret. Nē, saka priekšsēdētājs, par tiem jau nobalsojam. Tā tad ejam tālāk, 243 tagad, man nu, atvainojiet, saka priekšsēdētāji. Arī šis nav pareizais, 245 ar no tū kundzes grozījums par, pret, atturas, noraidīts. Sestais kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. Mikele, jūs kliedzat. Un viņš pat mani nedzird. 1052 par pret atturas noraidīts NV49 par pret atturas pieņemts 253 par pret atturas pieņemts 254 par paret atturas pieņemts 255 par paret atturas noraidīts 256 par paret atturas pieņemts 256 kāds vēlas pārbaudīt labi sākam balsot Beidzam balsot. 2, 5, 6 ir pieņemts. Un tagad divi identiski. Kas atkrīt? NV51 par, paret, atturas, pieņemts. Divi identiski, 257, 258 par, pret, atturas, noraidīts. 259 par pret atturas noraidīts. Kas notiek mums liekums? Jūs balsojat pret jūsu pašu grozījumu? Ā, jūs darāt tā kā Vims Vandekamps, EPP. Jūs, jums ir līdzīga taktika labi. 260 par pret atturas noraidīts. 261 par pret atturas pieņemts. 262 par pret atturas pieņemts. Identiski 2, 63, 264 un 265. Balsojam blokā par pret atturas. Nav skaidrs. Sākam balsot par šiem trim grozījumiem. Beidzam balsot. Ir pieņemts 266 par pret atturas noraidīts. 267 par pret atturas noraidīts. Pārbaudīsim 267. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 268 par. Pret. Atturas noraidīts. Vairāki identiski NV1, 52, 53, 54 un 17 par. Pret. Atturas pieņemts. Pārbaudīsim. Ļoti labi. Beidzam balsot. Vimbandikampa kungs ir pieņemts. Pēš 26 par, pret atturas pieņemts. Trīs identiski līdz NV55 par, pret atturas pieņemts. Tagad 270 par, pret atturas pieņemts. 271. Pēc 68, NV 56 par pret atturas pieņemts. Pēc 29 par pret atturas pieņemts. Pēc 1 par pret atturas pieņemts. 3 identiski līdz um, NV 2 par pret atturas pieņemts atturas noraidīts. NV3 par pret atturas pieņemts. 32 par pret atturas noraidīts. Pārbaudīsim 32. labi. Beidzam balsot. Domāju, viss beigsies labi. Paldies. Ir pieņemts. Pirmais par. Pret. Atturas. Pieņemts. 33 par. Pret. Atturas. Noraidīts. 2 par. Pret. Atturas. Pieņemts. 34 par. Pret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 atturas pieņemts NV11 par pret atturas pieņemts 45 par pret atturas pieņemts identiski 46-47 par pret atturas pieņemts. Pārbaudīsim Kramera kungs. Sākam balsot. Un beidzam balsot. Ir pieņemts. Astotais kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. Un 67. par, pret, atturas, pieņemts. NV16 par, pret, atturas, pieņemts. 68 par, pret, atturas, noraidīts. 69 par pret atturas pieņemts. Septiņdesmit atkrīt, septiņdesmit pirmais par, pret, atturas pieņemts, septiņdesmit divi par, pret, atturas pieņemts, NV 18 par, pret, atturas pieņemts, 73 par pret atturas noraidīts. 74 par pret atturas pieņemts. 4 par pret atturas pieņemts. 75 par pret atturas noraidīts. NV 19 75. pārbaudīsim ļoti labi, sākam balsot.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 noraidīts. 82 par pret atturas noraidīts. Un tagad galīgais balsojums, personāla balsojums. Sākam balsot, lūdzu. Beidzam balsot. 40 Seši nobalsoja par, divi pret. Nevienam neaturoties. Meisneres kundze apsveicam. Un ejam tālāk. Ejam tālāk, balsojam par sarunu uzsākšanu par šo pašu failu. Elektroniski balsojam, lūdzu, sākam balsot. Un beidzam balsot. 46 pār 1 pret Meisneres kundze apsveic vēlreiz. Sākam sarunas par jūsu ziņojumu. Aplausim mūsu referente, jo šis temats mums visiem ir ļoti svarīgs. Lieliski. Un tagad ejam Tālāk Muzuliekungs, kas notiek par jauno ziņojumu. Vēlējos izteikties par procedūru. Esmu ainreferents EPP pie šī ziņojuma, un balsojums ir ļoti svarīgs. Jau daudzus gadus strādājam pie šī dosjē, un tagad ir izstrādāts kompromiss Nu, tas bija smags darbs, bet bija arī alternatīvi kompromisi, kas tika iesniegti pēdējā brīdī, mum, mums par to neko nesakot. Referents tā izdarīja. Un es nezinu, tas ir likumīgi vai nelikumīgi, ja tas, pat ja tas nav likumīgi, tas tomēr nav ierasti. Uh, Un man ļoti pārsteidz šāda metode iesniegt alternatīvu kompromisu pēdējā brīdī, kad jau ir panākta vienošanās par iepriekšējo kompromisu. Nu, labi, tas nebija ideāls, bet tas bija pieņemams visiem. Un tagad eh, ēnu referentus nebrīdinot, ir iesniegti alternatīvie kompromisi. Uh, Es eh, tomēr vēlos pievērst jūsu uzmanību šim faktam, jo darbs pie kompromisa pieprasīja vairāk par gadu. Un, eh, jā, paldies, ka izteicāties vakar par šo pašu tēmu un šodien to atkārtojat. Mm, vakar Krāmera kungs runāja par to pašu, un metode tiešām nav ierasta un nav laba. Nu, varētu to papildus nobalsot par šo alternatīvo kompromisu, bet nu, grūti to darīt, ja ēnu referenti nav tikuši brīdināti. Nu, tagad mēs varam pieprasīt, uh, uh, iesniegt alternatīvo kompromisu saskaņā ar procedūru, tā kā par to būs jābalso. Liberatska kungs vēlas runāt. Jā, priekšsēdētājs kundze. Nu, tā nav. Ka ēnu referenti bija pilnībā uh, informēti. Jā, informācija tika nosūtīta. Vēlos jums teikt. Priekšsēdētājs. Priekšsēdētāji ir klāt, eh, lai varētu uzklausīt, eh, uzklausīt deputātus, nevis vienkārši vadīt. Eh, un tāpēc arī turpināsim. Alors, je vais, attendez, attendez, attendez, monsieur, monsieur Muselier, si vous parlez. Jā, pagaidiet, muzolieja kungs, Liberatska kungs. Esmu Tran komitejas priekšsēdētāja. Un es vienkārši nevaru pieņemt jūsu vārdus. Mums ir politiskā atbildība, kas ir jāuzņems ļoti viegli visu novelt uz administrāciju un sekretariātu. Nē, ja runa ir par tik svarīgu politiku, atbildība ir jāuzņemas. Uh, Ja jūs sakat, ka esat strādājuši kopīgi līdz citiem referentiem, ēnu referentiem, nu viņi nav tikuši informēti, tāpēc jau viņi arī deva šo trauksmes signālu un uh, Krāmera kungs nu, ļoti pareizi to arī pieminēja. Un tagad, uh, tagad varbūt mēs pat nediskutēsim, jo diskusija nav paredzēta. Nu, Krāmera kungs jums tikai 30 sekundes, nevairāk lūdzu. Mikrofon. Sagen... Es tikai gribētu pateikt, visās diskusijās IMCO piedalījās. Un eh, par šo alternatīvo kompromisu viņi nav informēti, arī to nevar pieņemt. Viņi visu laiku bija klāt, strādāja, strādāja kopā, un tad uh, viņi tika izolēti, un 14 gados kaut ko tādu neesmu piedzīvojis, to nevajadzētu atkārtot. 30, 30 sekundes, un va pauvrir debat. 30 sekundes un vairāk, muzoliekungs. Nē, diskusijas nebūs. Es uh, vēlos pateikties priekšsēdētājiem Krāmera kungam uh, par to, ka jūs atspēkojat to, ko Liberatska kungs te teica. Es neesmu melis, un ja es kaut ko apgalvoju, tad tas tāpēc, ka tas tā arī bija, un paldies Trump komiteja, ka jūs man uzticaties, jo šis dosie ir ļoti svarīgs. Paldies muzoliekungam. Un tagad gan balsosim. Pirmais kompromiss par pret atturas pieņemts 154 par pret atturas. Nebija skaidrs. Pārbaudīsim. Sākam balsot. 154. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Kompromiss 2A par pret atturas noraidīts. Kompromiss 2B par pret atturas pieņemts. Grozījums 190 par. Atvainojiet, atvainojiet. Lai visi atrod 190. Visi gatavi par pret atturas pieņemts Noraidīts. 13 par. Pret. Atturas. Nav skaidrs. Balsojam par 13. Beidzam balsot. Ir pieņemts 14. par. Pret. Atturas pieņemts. 15. par pret atturas norēdīts. Kompromiss 3. 15. pārbaudīt. Sākam balsot. Beidzam balsot. Ja, ir pieņemts. Trešais kompromiss par, paret. Atturas ir pieņemts. Trešais kompromiss. Grapīnī kundze vēlaties pārbaudīt. Ļoti labi, sākam balsot. Un beidzam balsot ir pieņemts. Un tagad 195 par, par, pret, atturas, pieņemts. 17 par, pret, atturas, pieņemts. Korkungs vēlas pārbaudīt. Pārbaudām 17. Es teicu, ka ar jums nebija viegli šodien. Mm, es neko, neko negribēju te čukstēt. Ir pieņemts. Nu, protams, man ir jāuztī, tas es jums saku visu laiku. 3617 identiski par paret atturas pieņemts. 196 par paret atturas atturas pieņemts. 205 par pret atturas pieņemts. Imko 38. Ā, tas atkrīt. Muzelie atkrīt. 206 par pret atturas noraidīts.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 Pārbaudīsim 210. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Jums taisnība. Divi identiski. 8,9 par paret atturas pieņemts. 20 par paret atturas pieņemts. 212 par paret atturas pieņemts. 212. Pārbaudām. Beidzam balsot. Ir noraidīts. Ka sociālistiem tur ir divas balsis. Viņi tā ir pieraduši. Viņi balso pret viņu pašu grozījumiem. Tā ir tāda taktika. Nē, es esmu ļoti neitrāla. Es tikai konstatēju, es ne, nevienu nenosodu šeit.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 Kompromiss 7a par pret atturas pieņemts. Un tagad 8a kompromiss. 8a. Trīspadsmitā lapuse jūsu versijā. Par pret, atturas, nav skaidrs. Sākam balsot. Sākam balsot par 8A kompromisu. Nu, jūs te arī esat diezgan saskaldīti jūsu grupām. Beidzam balsot un ir noraidīts. Tā tad. Balsojam par 8B kompromisu par pret. Atturas pieņemts. Imko 60 tagad. Tur vairākas lapuses eh, jāpāršķirstam. Imko 60 par pret atturas, nav skaidrs, balsojam. Beidzam balsot. Pieņemts. Tas viss atkrīt. Imko 42 par Nē, nē, mm, tas gan atkrīt, Meisneres kundze. Imko 42. Nē, tas atkrīt. Tad vēlreiz. Imko 60 ir pieņemts, tad divi nākamie arī pieņemti, šis atkrīt. Bet mēs esam pie Imko 42 šā vai tā. Par. Pret. Atturas noraidīts. Un tagad tas ir noraidīts, un mums tomēr jāturpina. Imko 7. 42 ir tagad noraidīts. Nē, nē, Rikēji kungs, nevajag mēģināt mani te samulsināt. Imko septiņi par, pret. Imko set noraidīts. Imko astoņi par, pret. Atturas. Noraidīts. 3-4-0 par. Paret. Atturas noraidīts. Kompromiss 9A. Par. Pret. Atturas noraidīts. Kompromiss 9B. Par. Pret. Atturas pieņemts. Kompromiss 10a par, paret, atturas. Pārbaudīsim. Kompromiss 10a. Kompromiss 10a. Beidzam balsot. Pieņemts. Kompromiss 11. Nē. Vēl divi grozījumi. Nu, kolēģi, mums jākoncentrējas. 4, 2, 5 par. Pret. Nē, 4, 2, 5.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 Le 214 qui est... Alors, dans vos listes de vote, je vais faire un rectificatif. Parce... Labi, jūsu balsojuma sarakstā ir e, jākoriģē. Šis tās mm, daži nav pietiekami aktualizēti. Šajā kompromisā, ko tikko pieņēmām, tur ir grozījums 424. Tur viņš jau ir iekļauts, tā kā mēs par viņu tagad nebalsojam. Balsojam tikai par 425. Vai tagad saprot visi kolēģi, tāpēc es tagad to izskaidroju, jo dažās versijās acīm redzot nav aktualizēta šī detaļa. Un citās versijās šķiet, ka 425 iekļauts kompromisā, kas arī tas tā nav. Tagad tātad par, pret, atturas ir pieņemts. 214 par, pret, atturas pieņemts. Kompromiss 11 par pret atturas pieņemts. Un tagad grozījums 37 par pret atturas pieņemts. 4, 5, 9 par. Nē, tas atkrīt. Kompromiss 12 par pret atturas pieņemts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 pieņemts 503 par pret atturas pieņemts 502 par atvainojiet 502 atkrīt 3 identiski blokā par pret atturas pieņemts nākamais tas atkrīt Kompromiss 14a par pret atturas noraidīts. Kompromiss 15. Nē, atvainojiet, aizsteidzos. 14b par pret atturas pieņemts. Kurš teica pārbaudīt? Kas tur notiek ar jums? Neviens. Tikai deputāti valas pārbaudes. 15. kompromiss par, pret, atturas. Pieņemts. Kompromiss 16 par, pret, atturas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 pret atturas pieņemts 586 par pret atturas nav skaidrs 586 sākam balsot beidzam balsot noraidīts 5, 8, 7 par, pret, atturas, pieņemts. Imko 102 par, pret, atturas, pieņemts. Imko 103 par, pret, atturas, pieņemts. Divi identiski. 5, 8, 8, 104 par, pret, atturas, pieņemts divi identiski, kas atkrīt. Pēc tam atkal atkrīt, šis arī atkrīt. Un tagad uh, mēs balsojam par 592 līdz pat um, ehm, 105 par pretatturas pieņemts. Imko 106 par pretatturas pieņemts. Pārbaudīsim 106. Elektroniski. Beidzam balsot. Ir pieņemts. Šis atkrīt. Tas arī. 596 tagad par. 7 atvinojot tad par pret atturas pieņemts.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 602 par paret atturas nav skaidrs. Sākam balsot. Beidzam balsot. Ir pieņemts. Divi identiski. 603 un 604 par paret Paret. Atturs noraidīts. Pārbaudīsim. Beidzam balsot. Noraidīts. Sešsimts pieci par. Paret. Atturas noraidīts. 606 par pret atturas noraidīts. 608 par pret atturas noraidīts. Divi identiski 607 un 108 par pret atturas nav skaidrs. Balsojam, sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Atkal identiski 609 un 109 par. Pret. Atturas noraidīts. 612 par. Pret. Atturas noraidīts. 610 par. Pret. Noraidīts. Divi identiski 611 un 110 par pret atturas noraidīts. Vairāk identiski 613, 111 un arī 614 par pret atturas pieņemts. 615 un 112 imko par pret atturas atturas pieņemts. Sešsimt septiņpadsmit mēs nebalsojam par viņu, tātad seši, viens, seši un simtu trīspadsmit par, par etāturis pieņemts. Divi identiski 619 un 618 par pret atturas. Pārbaudīsim. Sākam balsot par abiem. Un beidzam balsot. Ir pieņemts.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 atkrīt. Tātad balsojam par 623 par. Pret. Atturas. Nu šķiet, ka norēdīts, bet labāk pārbaudīt. Sākam balsot. 6, 2, 3.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 628 par pret atturas pieņemts. Grapīnī kundze, mēs pārbaudīsim 6, 2, 8, sākam balsot. Beidzam balsot. Jums taisnība ir noraidīts.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 631 ir pieņemti. Nākamie identiski 118, 632 par pret atturas pieņemts. Vairāk identiski no 633 līdz 637 par pret atturas pieņemts. Pārbaudīsim šo pēdējo bloku no 633 līdz 637. Beidzam balsot. Nu, vai tad es neteicu? Noraidīts. Kā? Vai tad es neteicu? Nē, bet Es pati sev ļoti uzticos. 56 par, pret atturas pieņemts. 57 par, pret atturas noraidīts. 58 par. Atvainojiet, tur vēl imko bija par, pret atturas pieņemts. 59 par pret atturas noraidīts. 60 par pret atturas noraidīts. Imko 2 par pret atturas pieņemts. Nu, Grapīnī kundze jūsējais atkrīt un 62 par pret atturas nav skaidrs par 62. Balsojam tagad. Un beidzam balsot. Ir pieņemts. Kompromiss 18 par paret atturas pieņemts. 76. Muzolie par paret atturas noraidīts. Labi. Beidzam balsot. Ir noraidīts. 77 par. Paret. Atturas noraidīts. Pirmais par pret atturs noraidīts. Otrais par Krāmera kungs. Pirmo gribējāt pārbaudīt? Labi, darīsim tā. Sākam balsot. Beidzam balsot. Ir noraidīts. Nu, ar nelielu balsu pārsvaru, bet ir noraidīts. Otrais par pret atturas noraidīts. 78 par pret atturas nav skaidrs. 78. Pārbaudām.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 Jāpārbauda. 87. grozījums. Sākam balsot. Vārds. Beidzam balsot. Pieņemts. 88. grozījums par pret atturas. Pieņemts. Imko 5 par pret atturas atturas pieņemts. 90 par, pret, atturas noraidīts. 91 par, pret, atturas pieņemts. Imko 6 par, pret, atturas pieņemts. Kompromis 20. Labi. Ja ir vēlmes es to imko pārbaudīt, to varam darīt. Tad sākam balsot. Beidzam balsot. Jā, skaidrs. Atvainojiet, tiešām noraidīts. Labi. 20. kompromiss par pret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 Grozījums 122 par, pret, atturas noraidīts. 123 par, pret, atturas noraidīts. Imko 14 par, pret, atturas nav skaidrs. Labāk pārbaudīsim. Imko 14. Elektroniskā pārbaude. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Imko 15 par. Pret. Atturas. Pieņemts. Imko 16 par. Pret. Atturas. Noraidīts. Nē, tomēr nav skaidrs. Čer... Pārbaudīsim Imko 16. Beidzam balsot. Noraidīts. Divi identiski grozījumi. 124 un 17, kas par, kas pret, atturas. Pieņemts. 125 par, pret, atturas. Pieņemts. Kompromiss 24 par, pret, atturas. Pieņemts. Septītais grozījums par pret atturas noraidīts. Imko 19 par pret atturas pieņemts. Kompromiss 25 par pret atturas pieņemts. Grozījums 123 noraidīts. Grozījums 136 un IMCO 21 par pret atturas pieņemts. Grozījums 137 un IMCO 22 par pret atturas pieņemts. Grozījums 138 IMCO 23 par pret atturas pieņemts. Grozījums 139. Ā, nē, par to nav jābalso. 140 un imko 24 par pret atturas. Nav skaidrs, labāk pārbaudīsim. Allez, je ferme le vote. Beidzam balsot. Pieņemts. Un tagad galīgais balsojums par pasažieru tiesībām. Elektroniskais balsojums, protams. Vai viss ir nobalsojuši? Beidzam balsot. 39 par, 2 pret 6 atturējās, līdz ar to ziņojums ir pieņemts. Varam apsveikt mūsu referentu. Liberatska kungs, apsveicam jūs. Tālāk. Yeah. Vélo. Bonjour. Bonjour. Ça va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 Je sais votre joie d'avoir voté le droit des passagers, mais. Es zinu, ka jums ir uh, ļoti tā aizraujoši apzināties, ka mēs esam pasažieru tiesību ziņojumu apstiprinājuši un gribās par to parunāties, bet varbūt daram to ne šeit. Mums ir nepieciešams turpināt. Līdz ar to, ja jums ir ko citiem teikt, tad lūdzu dariet to ārpusē. Tagad mums ir nepieciešams balsot par CO2 emisiju standartiem. Pirmais kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. Kompromiss 2 par, pret, atturas, pieņemts. 82. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. Grozījums 83 par, pret apturas noraidīts. Grozījums 84 par pret apturas noraidīts. 85 par pret apturas noraidīts. 86 par pret apturas noraidīts. 87 par pret apturas noraidīts. 89 par pret atturas noraidīts. 88 par pret atturas. Nav skaidrs. Pārbaudīsim. 88. grozījums elektroniskā pārbaude. Beidzam balsot pārāk daudz tautas partijas pārstāvi, viens liekas. Tautas partijas pārstāvis viens varētu nebalsot. Allez, c'est correct maintenant. Madame Virkunen, vous allez vous... Tagad viss ir kārtībā. Nu jā, par savu ziņojumu jums noteikti būs jābalso. Tagad beidzam balsot par 88, ir noraidīts. 90 par pret apturs noraidīts. 91 par pret apturs nav līdz galam skaidrs. 91 sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 92 par pret atturas. Arī nav skaidrs, pārbaudīsim. Labāk pārbaudīt, lai ir droši. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Kompromiss 3 par pret atturas arī nav skaidrs, arī šeit ir nepieciešama pārbauda. Tas ir trešais kompromiss. Beidzam balsot. Pieņemts. 96 par pret atturas noraidīts, 97 par pret atturas noraidīts, 98 par pret Nē, pārbaudīsim. 97. Pārbaudīsim. Beidzam balsot. Un tieši tā. Jums ir taisnība pieņemts. 98 par. Pret. Atturas. Noraidīts. Pārbaudīsim, ja? Labi. Sākam balsot. Tas ir 98. grozījums. Jā, Teliškā kungs, es jums piekrītu. Izskatās, ka ir noraidīts, bet uh, pārbaudīsim. Beidzam balsot. Nu, redzēt, Teliškā kungs, es jums uzticējos. Nu, tāda ir tā dzīve. Noraidīts. Nē, atvainojiet, ir pieņemts. <laughs> Redziet, mēģina sa sabotāžu tādu uztaisīt. Pieņemts, tomēr pieņemts. 99 par pret apturs noraidīts. 100 par pret apturs. Manuprāt, ir pieņemts. Nu, izšķiet, ka jā, ka kāds palūgs pārbaudīt, tad daram tā. Bet, manuprāt, jā, ir pieņemts šis grozījums. Beidzam balsot. Nu, redzēt, ļoti tuvu. 101 par pret atturs pieņemts. 102 atkrīt. Kompromiss 4 par pret. Izskatās, ka noraidīts, bet labāk pārvaldīsim. Beidzam balsot. Pieņemts. Jā, tieši tā atkal ļoti tuvu. Piektais kompromiss par pret. Atturas. Arī šeit ir ļoti tuvu. Tad labāk pārvaldīsim. Piektais kompromiss. Beidzam balsot. Pieņemts. Sestais kompromiss. Par. Pret apturas pieņemts. Simt četrpadsmit par pret apturas noraidīts. 117 par pret apturas noraidīts. 118 par pret apturas noraidīts. 119 par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 Noraidīts. 125 par. Pret. Atturas. Noraidīts. 126 par. Pret. Atturas. Noraidīts. 127 un 8 par. Pret. Atturas. Pārbaudīsim elektroniski šos divus. Sākam balsot.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 Noraidīts. Nu, Labi. 134 elektroniskā pārbaude. Beidzam balsot. Noraidīts. Nu, Tāda ir tā dzīve. Tāda. Pardon. C'est vivement de kop qui me fait. Atvainojiet. Vante Kampa kungs manis mīdina. Nu jā, nu tāda ir nevis dzīve, bet tāds ir balsojums. Nu, vismaz mums šeit iet jautri, vai ne? Nu tad. 135 par pret atturas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 Krēmera kungs, vai jūs gribētu pārbaudīt 140? 140. Notiek pārbaude. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Krēmera kungs. 141 par. Pret. Atturas. Noraidīts. 142 par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 Pieņemts. Kompromiss 8 par pret atturas. Pieņemts. 154 par pret atturas. Noraidīts. Pārbaudīsim 154. Sākam balsot. Simtu piecdesmit četri beidzam balsot. Noraidīts.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 atturs noraidīts 161 par pret atturs noraidīts 162 par pret atturs noraidīts. Identiskie 8 un 9 par pret atturs pieņemts. Pārbaudīsim 8. un 9. grozījums. Sākam balsot! Beidzam balsot. Noraidīts. Jā, jums bija taisnība, vajadzēja pārbaudīt. Desmitais grozījums par, pret, atturas. Noraidīts. 11 par, pret, atturas. Noraidīts. 12 par, pret, atturas. Noraidīts. Pirmais par, pret, atturas pieņemts. 13 par, pret, atturas, pieņemts. 14 par, pret, atturas, pieņemt, noraidīts. 15 par, pret, atturas, noraidīts. 16 par, pret, atturas, pieņemts. 2 par, pret, atturas, pieņemts. 18 par, Nē, atvainojiet, 18. taču atkrīt, jo otrais kompromiss ir pieņemts. 17 par pret atturas pieņemts. Pārbaudīsim. 17. sākam balsot. Beidzam balsot. Un taisnība jums bija. Netika pieņemts šis grozījums. Jāzina, tāda ir dzīve. Deviņpadsmit par pret atturas. Noraidīts. 3 par. Pret. Atturas. Pieņemts. 20 par. Pret. Atturas. Noraidīts. 21 par. Pret. Atturas. Pieņemts. 22 par pret atturas pieņemts. Kompromis 9 par pret atturas pieņemts. Un tagad 29 par pret atturas pieņemts. Pārbaudīsim. 29. grozījums pārbaudām. Beidzam balsot. Noraidīts. 28 par, pret, atturas, pieņemts. 4 par, pret, atturas, pieņemts. Kompromiss 10 par, pret, atturas, pieņemts. Tālāk 35 par, pret, atturas pieņemts. 36 par pret atturas pieņemts. 30 nepārbaudīsim 36. Sākam balsot. Beidzam balsot pa 36. Nu redzēt, Malheureusement. Nu, diemžēl. Šāda situācija nozīmē, ka ir noraidīts. Tātad. Fantikampa kungs. Lūdzu, netraucējiet saviem kolēģiem. Turpināsim darbu. 37 par pret. Atturas. Pieņemts. 5 par pret. Atturas. Pieņemts. 38 par pret pret, atturas, noraidīts. 39 par, pret, atturas, pieņemts. 40 par, pret, atturas, pieņemts. 42 par, pret, atturas, noraidīts. 41 par, pret, atturas, noraidīts. 43 par, pret, atturas, Pieņemts 44 par pret atturas noraidīts 45 par pret atturas noraidīts 46 par pret atturas noraidīts 47 par pret atturas pieņemts 48 par pret atturas noraidīts noraidīts. 49 par, pret, atturas, noraidīts. 50 par, pret, atturas, noraidīts. 52 par, pret, atturas, pieņemts. 52 pārbaudīsim. 52 elektroniski pārbaudīsim. Beidzam balsot. Noraidīts. Labi. Es zinu, ka tāda ir dzīve. Tagad 51 par pret atturas pieņemts. 53 par pret atturas noraidīts. 55 par pret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 pret atturas. Man rodas šaubas. Labāk pārbaudīsim. 60. grozījums - elektroniskā pārbaude. Beidzam balsot. Noraidīts. 61 par pret atturas manuprāt, tiešām ļoti tuvu, līdz ar to labāk pārbaudīsim elektroniski 61. Beidzam balsot. Pieņemts. Pieņemts. Jā, ļoti labi, ka mēs pārbaudījām. 11. kompromiss par pret. Atturas. Pieņemts. 65. grozījums par pret atturas noraidīts. Kompromiss 12 par pret atturas pieņemts. 70 par pret atturas noraidīts. 71 par pret atturas noraidīts. Un tagad mums ir Galīgais balsojums. Sākam balsot. Et je ferme le vote. Beidzam balsot. 37 par 8 pret. Divi atturējušies. Sirsnīgi apsveicam mūsu referenti. Ir pieņemts ziņojums. Allez, nous continuons les votes. Mēs turpināsim balsot. Tālāk par budžeta ziņojumu, par mm, pagātnes ziņojumu. Ja jūs vēlaties parunāties, tad lūdzu dariet to ārpus šīs zāles. Allez, nous commençons. Sāksim. Kompromis viens par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 atturas pieņemts. 30. grozījums par pret atturas pieņemts. Kompromiss 7 par pret atturas pieņemts. Kompromiss 7 pieņemts bija. Kompromiss 8 par neatvainojos ar priekšsēdētāju Kompromiss 35 par grozījums 35. Nē, pagaidiet. 3 ceturtais grozījums par pret atturas. Es nemaz neteicu, vai tas ir pieņemts vai norādīts. Vandālen kungs, jums logoks bija brokastiem piejaukts klāt. Tāds dīvains. Jā, priekšsēdētāji, mēs uh, vēlējāmies vēl pārbaudīt 30. Elektroniskas balsojums pa 30. grozījumu. 30. Sākam balsot, beidzam balsot. Ļoti skaidri tas ir pieņemts. Un tagad 3-4. Jo Vandāle kungs jau zināja, pirms balsošanas vai tas norādīts vai nē, 3-4 grozījums. 3-4. Elektroniski balsojam. Sākam balsot. Beidzam balsot. 3-4. Mēs sakām paldies Mezaļie kungam par šo grozījumu. Tas ir pieņemts. Jā, Mezaļie kungs, jūs varat eh, Rimendēs kundzē par to pateikties. 35. grozījums par. Pret. Atturas. Pieņemts. Arī to pārbaudīsim. Beidzam balsot. Noraidīts. Allez, kompromis. Kompromis astoņi. Par. Pret. Atturas. Pieņemts. Tālāk. 42, 43 par. Pret atturas noraidīts. Grozījums 44 par pret atturas pieņemts. Un līdz ar to par visu tekstu, kā liekas balsojums, elektroniskās balsojums, lūdzu, sākam balsot. Beidzam balsot. 35 pār 4 pret 8 atturējušies. Sirsnīgi apsveicam. Rikai kungu, jūsu mandāts ir pieņemts. Jā, līdz ar to mēs varam turpināt uh, balsot tālāk par Eiropas darba iestādi. On a pris du retard là. Hein. Oui, mais les trois avis après vont. Euh, allez vite. Allez vite parce que. Allez, sur l'agence! Par Eiropas darba iestādi. Vai esat gatavi balsot? Uz priekšu. 23. par. Pret. Atturas. Norādīts. Runa ir par darba iestādi tagad. Van Dālenkungs, vai jūs gribat to pārbaudīt? Labi, pārbaudīsim 23. Sākam balsot par 23. grozījumu par Eiropas darba iestādi. Beidzam balsot. Mīnus 34. Tā gadās. Un tagad balsosim par 24. grozījumu līdz 286 par pret atturas norēdīts. Tas arī jāpārbauda. Visi gribat pārbaudīt? Labi, pārbaudīsim. Sākam balsot. Beidzam balsot. Tas ir pieņemts. Tālāk grozījums 90 par pret atturas nebija īsti skaidrs. Pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. Par 90. grozījumu. Beidzam balsot. Noraidīts. Kompromis 12. Par. Pret. Aturas. Pieņemts. Līdz ar to simtais grozījums. Delī kundze par pret atturas. Man liekas, ka bija noraidīts. Es jau sapratu. Jā, nu, protams. 101 par. Pret. Atturas. Noraidīts. 102. Dēlī kungs par. Pret. Atturas. Noraidīts. Jā, pārbauda. Labi. Pārbaudām 102. grozījumu. Beidzam balsot par 102. Tas ir pieņemts. 103 par pret atturas arī nebija skaidrs. To pārbaudīsim, Teličkas kungs. 103. sākam balsot, beidzam balsot. 104. Teiškas kungs, tas ir pieņemts. Dīvaini kā. Labi, mēs varam turpināt. Kompromiss viens par, pret, atturas, pieņemts. 109 par, pret, atturas, pieņemts. 109 grozījumu pārbaudām, sākam balsot. 109. Beidzam balsot. Noraidīts. Jums bija taisnība. 110 par. Pret. Aturas. Noraidīts. Kompromiss 2 par. Pret. Aturas. Pieņemts. 115 par. Pret. Aturas. Pieņemts. To jāpārbauda 115. Sākam balsot par 115. Beidzam balsot. Norādīts. Kompromiss 13 par. Pret. Atturas. Pieņemts. 122 par. Pret atturas noraidīts. 123 par pret atturas noraidīts. 125 par pret atturas nebija skaidrs. 125. balsojam elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 126 par pret atturas noraidīts. Kompromiss 2A par pret atturas noraidīts. Bet to vajadzētu vēl pārbaudīt. Lūdzu, sākam balsot. Beidzam balsot. noraidīts. Un atsevišķi grozījumi 129 par pret atturas pieņemts 130 tas atkrīt 131 par pret atturas noraidīts Tad mēs varam turpināt ar 11 par pret atturas pieņemts. 132 tas atkrīt un kompromis 3 par pret atturas pieņemts. 140 par pret atturas pieņemts atturas. Šķiet, ka bija norādīts, bet mēs pārbaudīsim. 140. Beidzam balsot. Norādīts. Kompromis 14 par. Pret. Atturas. Pieņemts. Kompromiss Nē, pagaidiet. Simt četrdesmit septiņi un simt četrdesmit astoņi par tiem ir jābalso. Nē, tas neatkrīt. Kompromisā 14. 147 un 148 nav iekļauti, par tiem ir jābalso. Tie divi identiski grozījumi. Tagad balsosim par, pret. Šķiet, ka nebija īsti sapratnes. Kompromisa 14, kas tikko kā tika pieņemts. Grūzījumi 147 un 148 nav iekļauti. Un tādēļ par šiem abiem identiskajiem grozījumiem ir jābalso. Tādēļ abi grozījumi, par tiem jābalso par šiem abiem. Kurš ir par? Pret. Atturas noraidīts. To ir jāpārbauda. Labi, pārbaudīsim šos abus grozījumus. Beidzam balsot. Pieņemts. Tomēr pieņemts. Tālāk mēs varam turpināt ar 150. grozījumu par pret atturas noraidīts. 151 par pret atturas noraidīts. 152 par pret atturas noraidīts Noraidīts. To vajadzētu pārbaudīt? Deļa kungs, e, tātad pārbaudīsim. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Bet ir vēl viens delī. 153 par. Pret. Atturas. Norādīts. Tālāk, 154. Atkal Deli kungs pa, par pret atturas norādīts. 155 par pret atturas norādīts. Kompromiss 4 par pret atturas pieņems. Kompromiss 5 par pret atturas norādīts pieņemts. Kompromiss 15 par, pret, atturas, pieņemts. Tagad varam turpināt. 868 par, pret, atturas, norēdīts. Tas jāpārbauda 168, sākam balsot. Taču teicu, ka tas ir norādīts, vai ne? Man šķiet, ka norādīts, bet varbūt kaut kā kļūdos. Beidzam balsot norādīts 169 par pret atturas norādīts 170 par pret atturas norādīts 171 par pret atturas pieņemts 172 par pret atturas norādīts 173 par pret atturas norādīts 174 par Šmitas kundze, jūs gribat pārbaudīt, kur, par kuru grozījumu gribat pārbaudīt? 173. Labi. Sākam balsot par 173. grozījumu. Beidzam balsot. Jums taisnība, Šmitas kundze, tas ir pieņemts. 173. grozījums. Tālāk 174 par pret atturas pieņemts. 175 par pret atturas. Tas nebija skaidrs. 175 elektroniskais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 177 par pret atturas Noraidīts. 178 par. Pret. Atturas. Noraidīts. 179 par. Pret. Atturas. Noraidīts. Kompromiss 6 par. Pret. Atturas. Pieņemts. 182 par. Pret. Atturas. Noraidīts. 185 par pret atturas norādīts 186 par pret atturas norādīts 187 par pret atturas norādīts 188 par pret atturas pieņemts Divi identiski, nemaz no 990 par pret atturas. Tas nebija skaidrs. Balsoģiem vēlreiz par šiem abiem identiskajiem sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Pārējie to atkarīgs. 193 par. Pret. Atturas. Norādīts. 194 par un 195 par. Pret. Atturas. Tas nebija skaidrs. Par abiem tev balsojam elektroniski par 195 un 196. Beidzam balsot. Pieņemts. Apārēji atkrīt 198 par. Pret. Atturas. Nav skaidrs, bet manuprāt ir pieņēmis, bet tomēr pārbaudīsim 198. Beidzam balsot. Noraidīts. 14 grozījums par. Pret. Atturas. Arī nebija skaidrs. Elektroniskais balsojums pa 14 grozījumu. Beidzam balsot par 14 grozījumu tiešām norādīts 15. par pret atturas pieņemts 199. Tas jāpārbauda 15. Labi, pārbaudām, sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts. Tālāk. 199. Par. Pret. Atturas. Arī nebija gluži skaidrs. Jāpārbauda. 199. Sākam balsot. Beidzam balsot. Tas tiešām ir knapi, tas norādīts. 200 par. Pret. Atturas. Norādīts. 202 par. Pret. Atturas. Norādīts. 201. Pa, jāpārbauda 22. Sākam balsot. Beidzam balsot.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 Labi, pārbaudām. Balsojam. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 203 par pret atturas noraidīts. 204 par pret atturas. Tas nebija skaidrs. 204 elektroniskais balsojums. Lūdzu, sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts. 205 par. Pret. Atturas. Norādīts. 206 par. Pret. Atturas. Noraidīts. Kompromiss 15. par. Pret. Atturas. Piecpadsmitā pārbaudām elektronisku, sākam balsot. Kompromiss 15a. Tautas partija. Viens pa daudz. Tagad pareizi beidzam balsot. 24 par pieņemts. Kompromiss 16. Nē, tas atkrīt. Tas nozīmē kompromiss 17 par pret atturas pieņemts. Grozījums 16. 227 par pret atturas pieņemts. Tālāk jāpārbauda 227. Sākam balsot. Beidzam balsot. Mīnus 30. Laikam tur bija Tā neskaidra rokas celšanu. Tas ir noraidīts. 228 par pret atturas noraidīts. 229 par pret atturas noraidīts. 230 par pret atturas noraidīts. 231 par pret atturas noraidīts Norādīts 232 par pret. At, tas nebija skaidrs. 232 jābalso elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot par 232. Labi, ka pārbaudīju. Norādīts. 233 par pret pret atturas norēdīts 234 par pret atturas pieņemts 236 par pret atturas norēdīts. Tas jāpārbauda 236. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Ar vienas balss vairākumu. 23,8 par. Nē, 23,7. 237 par. Pret. Atturas. Tas bija pārāk knapi. Jāpārbauda. Sākam balsot. Par 237. Beidzam balsot. Noraidīts. Patiešām pavisam knapi. 238, nē. Mēs varam uzreiz pie 240 par. Pret. Atturis noraidīts. Kompromiss 7 par. Pret. Atturis pieņemts. 245 par pret atturas. Laikam noraidīts, bet tomēr pārbaudīsim. 245. Beidzam balsot. Patiešām, pavisam knapi. Norādīts. 246 par pret arī tas ir tā puses puse, gan ir jāpārbauda. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 247 par. Pret. Atturas. Pieņemts. 248 par. Pret atturas norēdīts 249 par pret atturas norēdīts 251 par pret atturas nebija skaidrs. Balsosim par 251. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 25.3 par pret atturas noraidīts. 25.3 pārbaudīsim. Beidzam balsot. Pieņemts, mums bija taisnība. 255 par pret atturas. Tas nebija skaidrs. 255. tiek pārbaudīts. Balsojam. Beidzam balsot. Pieņemts. 258. tagad par pret atturas. Manuprāt, tas bija norādīts, bet uh, tomēr pārbaudīsim. Sākam balsot par 256. Pieņemts. Grozījums 18 par. Pret. Atturas. Pieņemts. Pārbaudīsim. Grozījums 18. Elektroniskā pārbauda. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 257 par. Pret. Atturas. Pieņemts. 258 par. Pret atturas pārbaudām, nebija skaidrs. 258. jāpārbauda. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tiešām atkal jau gan es puses pusi. 19 ir tikai valodas grozījums. 20 par. Pret. Atturas. īsti nebija skaidrs. Grūzījums 20, pārbaudām elektroniski, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Atvainojos noraidīts. 259 par. Pret. Atturas. Pieņemts. 260 un 261 par. Pret. Atturas. Noraidīts. Pārbaudām. Abus sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Jums bija taisnība. Tad mēs uzreiz varam pāriet pie 272. 272 un 273. Par. Pret. Atturas. Tas nebija skaidrs. Jāpārbauda. Balsojam elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 275 par pret atturas norādīts, bet pārbaudīsim. Beidzam balsot. Norādīts. 274 par pret atturas norādīts. 277 par pret atturas. Atturas. Noraidīts. 279 par. Pret. Atturas. Noraidīts. 280 par. Pret. Atturas. Noraidīts. 284 par. Pret. Atturas. To nevar saprast. Sākam balsot par 279. 284 atvainojos. Beidzam balsot. Pieņemts. 285 par pret at, atturas. Nu, īsti nevar saprast, tas ir jāpārbauda. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 287 par pret atturas pieņemts. Sākam balsot, tas jāpārbauda. Pa 287. Beidzam balsot. Noraidīts. Ļoti skaidri. 28 par pret atturas norādīts 289 par pret atturas norādīts 290 par pret atturas norādīts 291 par pret atturas pieņemt 292 par pret atturas norādīts To jāpārbauda. 292. pārbaudām, sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Tālāk 293 par pret atturas noraidīts. To pārbaudīsim 293. Beidzam balsot. Noraidīts. 294 par pret atturas norādīts. Jāpārbauda. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Divsimt pieci par pret atturas. Atkal nebija skaidrs. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 29.6 par pret atturas. Noraidīts. 297 par pret atturas Noraidīts 298 par pret atturas noraidīts 299 par pret atturas noraidīts 300 par pret atturas noraidīts 300 pārbaudām sākam balsot. Beidzam balsot. Jums taisnība. Pieņemts. Nākamajā atkrīt. 33 par. Pret. Aturas. Noraidīts. Pārbaudīsim. Beidzam balsot. Pieņemts. Jums taisnība. Nākamie abi atkrīt. 28 par. Pret. Atturas. Nebija skaidrs pārbaudām. 28. grozījums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 27 par pret atturas norādīts. 29 par pret jāpārbauda. 27. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 29 par pret atturas norādīts 30 par pret atturas pieņemts 31 par pret atturas norādīts 32 par pret atturas norādīts 35 par pret atturas noraidīts. Viens par pret atturas pieņemts. 3-3 pār. Ir jāpārbauda pirmo grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Tas bija par pirmo. Viens. Noraidīts. 33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 pret atturas pieņemts. Tas ir jāpārbauda. 3.8. jāpārbauda, sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Jums bija taisnība. Kompromiss. Pret. Atturas Pieņemts. Sākam balsot par astoto kompromisu. Beidzam balsot. Norādīts, jums taisnība. Vai es gribat vēlreiz elektroniski balsot, līdz eh, vienkārši visu elektroniski? Varbūt būtu vienkāršāk tā. Labi. Bet nu tas ir ilgāk būs. Protams, ja elektroniski turpinām 8A par pret. Pārbaudām. Sākam balsot. Nu, nav maz nav, kodīgi sakot, vairs laika daudz. 8A. Beidzam balsot. Pieņemts. Tad mēs varam pāriet pie 49 par 49 par pret atturas norādīts 50 par pret atturas norādīts kompromis 9 par pret atturas atturas. Tas nebija skaidrs. Sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts. Kompromis 9 tika noraidīts. Tālāk mēs varam pāriet grozījumiem. Grozījums pēc kārtas. Sāksim. 51 par pret atturas noraidīts. 53 par pret atturas noraidīts. 52 par pret atturas. Tas nebija skaidrs. Tas jāpārbauda elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts. Jā, patiesi. Trīs par. Pret. Atturas. Tas nebija skaidrs. Pārbaudām elektroniski, sākam balsot pa trešo. Beidzam balsot. Noraidīts. 54 par pret atturas. Jāpārbauda. Protams, nav nekāda problēma. Beidzam balsot. Pieņemts. 55 par pret atturas noraidīts. 4 par pret atturas noraidīts. 56 par pret atturas norādīts. 57 par pret atturas norādīts. Pie septiņi ir jāpārbauda. Pie septiņi sākam balsot. Beidzam balsot. Jums bija taisnība. Pieņemts. Tālāk. 58 par. Pret. Atturas. Noraidīts. 59 par. Pret. Atturas. Pieņemts. 60 par. Pret. Atturas. Noraidīts. 61 par. Pret. Atturas. Noraidīts. pārbaudām. Bet jums tomēr skaidrā, skaidrā un gaiši jāceļ roka. Beidzam balsot. Bilbao kundze, es atvainojos, bet, ja kolēģi neceru, tad neko par pret atturas kompromiss 10 tas bija pieņemts. 66 par pret atturas norādīts. 67 par pret atturas norādīts. Pārbaudīsim 67. Lukačievskas kundze. Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk 68 par pret atturas. Tas nebija skaidrs. Pārbaudām 68. Sākam balsot. Beidzam balsot. Ar vienu balsi vairāk pieņemts. 69 par pret pret atturas norādīts. 70 par pret atturas pieņemts. 6 par pret atturas pieņemts. 101 par pret atturas norādīts. Bet pārbaudīsim 101. sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts. 72 par pret atturas. Norādīts. Sep... Jāpārbauda 72. Grapina kundze, jā, labprāt, 72. pārbaudēm sākam balsot. Beidzam balsot. Grapini kundze, tas ir noraidīts. Turpinām. 73 par. Pret. Atturas. Pieņemts. 104 par. Pret. Atturas. Noraidīts. Kompromis 11 par. Pret. Atturas. Pieņemts. Kurš teica, jāpārbauda? Zlatovska kungs, jūs gribat, lai pārbaudām? Lūdzu. Jums ir šādas tiesības. Kompromis 11. Sākam balsot. Beidzam balsot. par trīs četrām balsīm pieņēma Zlotovska kungs. 78 par pret atturas. Tas nebija skaidrs. Pārbaudām, sākam balsot. Beidzam balsot par 78. Tas ir pieņemts. 79. Nē, tas atkrīt 80. Bilbao kundze par pret atturas pieņemts. 81 par pret atturas norādīts. Labi, pārbaudīsim. 81. Sākam balsot. Mm. Beidzam balsot. Pieņemts. Kā jau teicu, jūs skaidri nesiet roku. 82 par pret atturas noraidīts. 83 par pret atturas noraidīts. 84 par pret atturas norēdīts 85 grapīnī kundze pārbaudīsim labi Beidzam balsot. Pieņemts. Jums bija taisnība, grapienie kundze. 85 par, pret, atturas. Nebija skaidrs. Pārbaudām 85. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts ar vienas balss pārākumu. 86 par pret atturas nebija skaidrs. 86 sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts. 87 par pret atturas nebija. Es nezinu. Jāpārbauda. Sākam balsot. Beidzam balsot. 87 pieņem, 88 par. Pret. Atturas. Šķiet, ka bija norādīts, bet pārbaudīsim. 88. Tomēr 88. sākam balsot. Beidzam balsot. Tas patiešām puses pusi, bet noraidīts. 89 par. Pret. Atturas. Pieņemts. Un Gribat pārbaudīt 89. lūdzu, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk galīgais balsojums. Vai jums vajag vēl nedaudz laika? Viss skaidrs. Sākam balsot. Beidzam balsot. Ziņojums ir pieņemts ar 25 balsīm par un 17 pret. Alors, attendez. Monsieur le rapporteur, vous voulez... Pagaidiet, referenta kungs, jūs gribējāt izteikties? Lūdzu, detēna kungs. Jā, es uh, gribēju teikt, ka pēdējā galīgajā balsojumā mans uh, vārds uh, tika svītrots no saraksta. Es gribu tomēr saklausīt, ko saka mūsu referents. Lūdzu, vēlreiz. Es gribēju teikt, es vēlos, lai manu vārdu pie galīgā balsojuma izsvītro no saraksta. un arī uh, vārdu ziņojumā. Jūs vēlaties izņemt jūsu vārdu no šī ziņojuma? Jā, tā es vēlos. Paldies, labi, tā mēs darīsim. Paldies Deģana kungam. Un tagad mums jāturpina. suis désolée, il reste encore des votes et on a. Es atvainojos, bet mums jāturpina balsot, un mēs jau ļoti iekavējām visu šo procedūru. Tagad um, mums Revoda Lonkundze, es jums atgādinu, jūs iesniedzat priekšlikumu uh, par kohēzijas uh, fondu un reģionālās attīstības fondu, bet mēs uh, šo ziņojumu saskaņā jūsu lūgumu tagad skatīsim vēlāk. Ļoti labi, paldies jums par to. Un tagad kosmosa programma un attiecīgi aģentūra Salīnī kunga ziņojums. Sāksim. Pirmais kompromiss par pret atturas pieņemts. Kurš te runā? konsultanta. Visu lūdzu konsultēt ārpus zāles. Trešais grozījums par. Lūdzu vēlreiz. Mēs te balsojam. Lūdzu, ejiet ārā, ja vēlaties runāt. Trešais grozījums par pret atturas pieņemts. Kompromiss divi par pret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 noraidīts. 193 par, pret, atturas pieņemts. 194 par, pret, atturas noraidīts. 195 par, pret, atturas noraidīts. 196 par, pret, atturas noraidīts. 197 par, pret, atturas noraidīts atturas. Nav skaidrs. Pārbaudīsim 197. Sākam balsot. 197. Beidzam balsot. Pieņemts. 198 par pret atturas. Noraidīt 199 par pret atturas. Noraidīts 200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 pieņemts tagad. 214. par pret turas. Pārbaudīsim. 2, 1, 4. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Kompromiss 8 par pret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 noraidīts 304 par, pret atturas noraidīts 305 par, pret atturas noraidīts 53 par, pret atturas pieņemts 54 par, pret atturas pieņemts kompromiss 17 par, pret atturas pieņemts 307 par, pret atturas pieņemts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 Atturas? Nezinām. Nevar saprast. Pārbaudīsim. Beidzam balsot. Ir pieņemts. Jāceļ rokas. 315 par un nu, pret. Atturas norēdīts 316 par pret. Atturas pieņemts. 317 par pret atturas noraidīts 318 par. Mikele. Trīsimt astoņpadsmit par, pret, atturas, noraidīts, sešdesmit viens par, pret, atturas, pieņemts, trīsimt deviņpadsmit par, pret, atturas atturas norēdīts 320 par pret atturas norēdīts 322 par pret atturas norēdīts 321 par pret atturas norēdīts 323 par pret atturas norēdīts 324 par pret atturas norēdīts 325 par pret atturas norēdīts 326 par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 Pārbaudām 82. Sākam balsot. Beidzam balsot. Taisnība jums bija pat ļoti noraidīts. Ļoti, ļoti. 83 par pret atturas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 noraidīts 89 par, pret atturas noraidīts kompromiss 24 par, pret atturas pieņemts 95 par. Tā ir. Kompromiss 25 par, pret atturas pieņemts 95 par, pret atturas pieņemts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 pret, atturas, pieņemts. 102 par, pret, atturas, noraidīts, 1 par, pret, atturas, pieņemts, 2 par, pret, atturas, pieņemts, 103 par, pret, atturas, pieņemts, 104 par, pret,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 pret atturas pieņemts 112 par pret atturas noraidīts 113 par pret atturas pieņemts 114 par pret atturas nu nebija skaidrs 114 pārbaudām sākam balsot Beidzam balsot. Noraidīts. 115 par. Pret. Atturas. Noraidīts. 116 par. Pret. Atturas. Pieņem. 117 par. Nē, tas atkrīt 118 par pret. Atturas pieņemts 119 par pret atturas nav skaidrs. 119. pārbaudām, sākam balsot. Beidzam balsot. Noreidīts. 120 par pret atturas. Pieņemt 121. 120. pārbaudīt. nevajag paildzināt vēl šo procedūru. 120 pieņems, jūs tad gribat pārbaudīt vai nē? Nē, gribat. Labi. 121 tagad par pret. Atturas pieņemts. 122 par pret. Atturas noraidīts. Nu, tagad uh, ātruma režīmā uh, blokā par pārējiem trim par pret. Atturas pieņemts, otrā daļa par pret atturas pieņemts, 104 tagad par pret atturas pieņemts, 105 par pret atturas pieņemts, 106 par pret atturas noraidīts. Galīgais balsojums uh, par Salīnī kunga ziņojumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. 35 balsīm par un 3 balsīm pret ir pieņemts apsveicam Salīnī kungu. Viens kolēģis atturējās. Pēdējais balsojums šodien. Pāvela Teličkas ziņojums. AFET iniciatīva par militārās mobilitātes ziņojumu. Tas ir iniciatīvas ziņojums par militāro mobilitāti. Pirmais kompromiss ir pieņemts. Desmitais grozījums par pret atturas. Neviens neceļ rokas, es neko nesaprotu, saka priekšsēdētājiem. Desmit par pret atturas pieņemts. Kompromiss divi par pret pret atturas pieņemts 18 par, pret atturas noraidīts 19 par, pret atturas noraidīts, kompromiss 3 par, pret atturas pieņemts 28 par, pret atturas pieņemts kompromiss 4 par, pret atturas atturas pieņemts 32 par, pret atturas pieņemts 30. Pārbaudīsim 32. lūdzu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Ir pieņemts. 35 par pret atturas noraidīts. Par 35 to mēs tagad nobalsojam. 35 ir noraidīts. 36 par pret atturas noraidīts. 37 par pret atturas noraidīts. 39 par pret atturas, noraidīts 38 par, pret, atturas, noraidīts 40 par, pret, atturas, pieņemts. Kompromiss 5 par, pret, atturas, pieņemts. Jā, Marinais kukungs. Nedzird Marinais kukungu. Menos jau. Est-ce qu'on peut vérifier si nous avons voté? Vai, vai pārbaudīt, vai nobalsojām par 53 un 54? 53 un 54, Marinais Kūkungs. Tas ir iekļauts 4. kompromisā, 4. kompromisu pieņēmām. Labi. 5. kompromisu arī pieņēmām. 45 par pret atturas noraidīts, kompromiss 6 par pret atturas pieņemts, 52 par pret atturas pieņemts, 56 par pret atturas pieņemts, 57 par pret atturas noraidīts, 1. Grapīnī kundze pārbaudām 57. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Viens par. Pret. Turas noraidīts. Divi par. Atvainojiet. Bet par 57. Kas notika ar 57 par 57. Es, es tulkojumā dzirdēju 56. Tad droši vien kaut kas nebija pareizi. Nē, nē, 57. 57 grozījums, grapīnī kundzes grozījums tātad tika pieņemts. Divi tagad par, pret, atturas, noraidīts, tas tā ir. Trīs par, pret, atturas, noraidīts. Galīgais balsojums par Teličkas kunga ziņojumu. Sākam balsot. Pēdējais balsojums šodien. Kā mums veicas? Beidzam balsot. 28 balsis pār 7 pret 2 atturoties Teličkas kunga ziņojums tiek pieņemts. Apsveicam Teličkas kungu. Après la séance des votes, qui ont été. Pēc mūsu balsošanas sesijas, kas bija tāda gara un smaga, ierosinu sešas minūtes atpūsties. Var aiziet pēc kafijas un tiekamies pēc sešām minūtēm ļoti precīzi.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

Bien, ben on va commencer si vous le voulez bien. Mēs atsāksim darbu. Vim. Vims mani nedzird vai kā? Es ierosinu atsākt darbu pie nākamā ziņojuma, kas um, ir ziņojums par TNT uh, racionalizāciju, un es pats esmu referents pie šī ziņojuma. Zināt, ir divi šķēršļi TNT tīklu realizācijai Eiropā. Pirmkārt, uh, budžeta problēmas, uh, kreditēšanas iespējas jāsmeklē un reglamentu konflikta problēmas. Šķiet, šobrīd tiek skatīts uh, infrastruktūras projekts, un uh, ja mēs apiesim visas šīs problēmas, tad uh, tāpat būs nepieciešami astoņi gadi, lai visu pabeigtu. Un no, uh, no dažiem projektiem mums jāatsakās, lai iekļautos arī šajā termiņā kas nu nav pārāk īs. Komisijas priekšlikums vēlas uh, vienkāršot uh, administratīvās formalitātes, kas jānokārto pirms TNT uh, tīkla infrastruktūras palaišanas apritēm. Nu, vairāk priekšlikumu tika izdarīti lai izveidotu vienoto iestādi, viens pieturas iestādi, tā teikt, kas noteikti atvieglotu dokumentu iesniegšanas, izskatīšanas formalitātes eh, projektu eh, veicējiem būtu vieglāk saņemt nepieciešams atļaujas, izziņas un tā tālāk. Otrakārt, eh, komisijas priekšlikums vēlas uh, saīsināt līdz aptuveni trim gadiem visu šo administratīvo procedūru. Nu, protams, ja tiek izmantot tiesiskās aizsardzības līdzekļi, tad procedūra var būt garāka, tas ir skaidrs. Es atbalstu šos priekšlikumus, skaidru lietam. Un, ko es gribēju teikt? Es arī ieviestu iespēju deleģēt šai vienotās pieturas iestādei uh, savas, savas pienākumus kādai citai Eiropas uh, valstu iestādei noteiktos gadījumos. Um, teiksim, tas būtu interesanti gan federatīvā, gan reģionālā līmenī, jo tad būtu vairākas iestādes un tad varētu izmantot to, kas ir tuvāk projektam, tā teikt. Uh, Tad eh, noteikti pārobežu projektiem izmantosim vienotas piemērojamas tiesības, tas arī vienkāršos procedūras atļauju saņemšanu un arī tirgus noteikumus. Eh, tas padarīs skaidrākus un eh, vienotākus. Tad ir runa ir arī par prioritāriem projektiem, ko izskatīs um, šī iestāde, un uh, tas būs jāņem vērā rīkojot konkursus. Lūk, principā es atbalstu komisijas priekšlikumu. Es uh, uh, atzīšos, ka te var nedaudz strīdēties par subsidiaritāti, bet operatīvais labums varētu būt ārkārtīgi liels. Un TNT programmu īstenošanai šis priekšlikums ir uh, vitāli svarīgs. Es ceru uz kolēģu atbalstu un uz labu turpmāku sadarbību. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Paldies, Rikēja kungs, Vimvanti Kampa kungs, jums vārds. Priekšsēdētājs kundze, vēlas paldies. Paldies Dominikam Rikē par ziņojumu priekšlikumu. Mēs šorīt, nu, ilglaicīgi esam balsojuši par svarīgiem priekšlikumiem, bet risks tagad ir tāds, ka šis komisijas priekšlikums neizpelnīsies pietiekam uzmanību arī medijos. Pagājušo nedēļu mums bija ziņojums par to, ka dalībvalstis 274 miljārdus nav apguvušas. Uh, jo DFS 2014-2020 nu, tas eh, nav bijis iespējams un ka tas esot saistīts ar šīm administratīvajām procedūrām. Un, eh, Man šķiet, ka šis priekšlikums ir ļoti prātīgs. Mēs katru dienu runājam par transportu, TNT tīkliem, par visaptverošo tīklu, par inteliģentiem tīkliem, bet tas lietas ir arī uh, jāīsteno, paskatieties, eh, kā kavējas visas šīs procedūras, cik tur ir birokrātijas. Nu, es negribu teikt, ka diskusijas ir nevajadzīgas, bet, eh, vai procedūras ir nevajadzīgas, bet vienkārši dažreiz tur ir tik daudz birokrātijas un pārslogotas tiek šīs iestādes. Un, tāda vienas pieturas uh, iestāde dažādiem līmeņiem, tad ļoti interesanta iniciatīva. Tagad tie skaitļi, ko piesauca Dominiks Rikē un arī komisija, 5,1 um, miljardi uh, aiztaupījums. Uh, uh, nu, arī Nīderlande, mm, mēs to ļoti vērtējam, mums tas liekas ļoti pamatīgas summas. Kā darbosies šīs. Um, vienotas pieturas iestādes, un tām jāsadarbojas ar nacionālajām iestādēm, pilnīgi noteikti, un es domāju, ka to mēs arī varēsim organizēt. Skaidri termiņi projektu īstenošana ļoti labi, tad eh, prioritārā izskatīšana projektiem, eh, kas ir uh, pilsoņu interešu projekti, tādi kop, kopīgu interešu projekti, ka tie jāuzskata par īpaši svarīgiem. Principā tas viss ir ļoti labi, un es varu piekrist Rikē kungam tajā, ko viņš teica. Paldies, Ajala Senderes kundze tagad. Jā, paldies priekšsēdētājiem. Es arī vēlos pateikties Rikē kungam par prezentāciju. un par aspektiem, ko viņš piesauca. Visa šī vienkāršošana. Viņš ir labi pārzina TNT tīklus, vēlas, lai tie kļūtu efektīvāki, īstenojot projektus. Un viņš ļoti labi arī iezīmē jomas, kur uh, situācija būtu īpaši jāuzlabo. Uh, Es uh, uh, runājot um, par CEF, par CEF, tātad es uh, strādāju ar komisiju un vēlos šo to papildināt. Proti, mums būtu vajadzīgs mehānisms par pārobežu projektu īstenošanu. Šai īstenošanai jākļūst gludākai lai kopienas projekti varētu tikt īstenoti bez šķēršļiem. Lai valstīm būtu visas šīs iespējas. Mēs tiešām mēģināsim visus šķēršļus uh, likvidēt, uh, varbūt iesniegsim arī grozījumus. lai Eiropas semestri ietvaros mēs arī varētu papētīt, kāds ir projektu stāvoklis, mm, īpaši par tiem projektiem, kuriem Briselē dod zaļu gaismu. Vajadzētu mm, nedaudz, varbūt, spiedienu palielināt uz tām dalību valstīm, kas uh, tad, kad cita patiesības stunda mm, neko pašas neiesniedz, bet rada daudz šķēršļu tieši pārobežu. Uh, kontekstam. Citām valstīm, teiksim, manai valstī, ja mēs vēlamies uh, īstenot šādus uh, tādus pārobežu projektus, nu, par šo aspektu mums būs grozījumi. Uh, paldies! Nākamais runātais. Paldies! Es arī līdzīgi citiem deputātiem varu pieslieties Rikē kunga pateicības izteikšanai. Mūsu grupa pilnībā piekrīt tam, kāds ir komisijas priekšlikuma mērķis, jo ideja ir tāda, lai varētu pātrināt investīciju procesu TNT uzbūvē. Eiropas Savienībā ir ļoti svarīgi, lai mums būtu labs transporta tīkls un pārmērīga birokrātija tikai padara to visu sarežģītāku, un tad līdz ar to uh, problēma dažos gadījumos nav uh, līdzekļu trūkums, bet tieši birokrātija. Ļoti svarīgi, lai projekti tiktu pabeigti laikā. Ļoti svarīgi arī risināt jautājumus pierobežā. Dažos gadījumos šeit trūks koordinācijas starp dalību valstīm, turklāt pastāv arī dažādas administratīvas procedūras un termiņi, līdz ar to projekti pie robežām dažreiz netiek uh, pabeigti laikā, līdz ar to transporta koridori cieši. Septītais un astotais punkts komisijas priekšlikumā mūsuprāt ir ļoti veiksmīgs. Runājot par administratīvām procedūrām, projektiem, kas tiek īstenotas vienas dalību valsts iekšienē, tad mēs īsti nesaprotam, vai ir nepieciešams šeit nodrošināt vienu koordinējošo institūciju, vai tas visās dalību valstīs būs pietiekami efektīvi. Mērķis, protams, ir nodrošināt administratīvo kapacitāti, ja ir lieli projekti, bet ne visos gadījumos tas ir prātīgi un loģiski. Nu, piemēram, jautājumi, kas ir saistīti ar vidi, par ko jau runāja mūsu priekšsēdētājs savos grozījumos. Uh, vides jautājumi uh, ir ļoti prasa daudz laika, līdz ar to pagarina procesu. Līdz ar to būtu ļoti svarīgi, lai dalību valstīm būtu tiesības un iespējas pašiem uh, šos nosacījumus ievērot tādā veidā, kā viņi to pašu uzskata par vajadzīgu. Tas ir atkarīgs no tā, lai mēs varētu šajā procesā atteikties no nevajadzīgiem elementiem, taču neiekļaut, neieviest šeit haosu, kas pirmajā brīdī varētu palielināt, uh, nevis mazināt uh, termiņa neievērošanu. Tāpēc tiešām mm, ceram, ka būs ļoti konstruktīvas diskusijas ēnu referents starpā. Paldies! Paldies! Tagad Krāmera kungs. Jā, bet es vēl drīkstu tā kā vāciski runāt. Vispār tā kā pulkstens ir pus viens, tulki darbu beidz. Hinten, aber, wenn Bitte? No? Okay. I thank very much Dominique Riquet. Äh, hm, geht's doch jetzt? Zehn Minuten machen die nicht länger? Ja? Okay. Et on va le faire en anglais. Merci. But you à can vous. speak in Netherlands. Okay. okay.